konkurence jau tagad globālā līmenī. Es līdzbiedrības saskars ar a, problēmām, neskatoties uz struktūru pārmaiņām līdzsabiedrībās. Tādēļ, ja mēs redzam, ka konkurences skropļojumi noved pie sūdzībām, tad mēs kā Eiropas Savienība mums jāspēr konkrētus soļus. Šie konkrētie soļi jāspēr pret uh, subsidētām dempinga uh, avio sabiedrībām. Un arī pareizi reaģējot, ja uh, valsts ārpus Eiropas Savienības mūsu līdz sabiedrības, piemēram, uh, apstrādes uh, jautājumos vai tiesībās uh, pie, uh, izmantot. Uh, lidostas diskriminē, un šo noteikumu kopumā 868 tiks, tas tiks izmantots, ja diskriminācija ir paziņota, bet vēl nav sākusies, vai arī kāds izkropļojums ir sagaidāms. Un komisija jau var būt aktīva, ja šādas izkropļojušas tendences var tikai tikt kā draudu izteikti, tas jau novērš apdraudējumu. Tātad šāds kaitējums ne tikai jāpierāda, bet piedraudējums arī ir uh, iespējams uh, kā uh, reakcijas uh, ievadītājs. Un tādēļ šis dokuments, 868. ir patiesi tāds tā kā atbaidīšanas instruments, un ja darbība būs veiksmīga, tad to nekad nemaz nevajadzēs piemērot. 868. instruments ir diplomātisks instruments Eiropai par labu un dalību valstīm par labu, kas vienas pašas ar diskrimināciju šādā apmērā nevarētu cīnīties, bet kopā 28 Eiropas Savienības valstis var iztenot globālo ietekmi. Un tādēļ arī uh, lidpā un gaisa pārvadājuma jomā atbilde uz uh, Persijas jūra lidmašīnām piešķirtās papildiesības, amerikāņu lidmašīnām piešķirtās papildiesības, varam pretoties šādai praksē. Paldies padomēji par atbalstu, paldies jūs kolēģi, kas visi esat palīdzējuši. Mums tagad ir ļoti būtisks elements, lai veidotu spēcīgu Eiropu, kas var pretoties satricinājumiem un uh, E, Eiropas Savienība ar šo instrumentu varēs vēl labāk aizstāvēties pret e, iespējām apdraudējumiem. Paldies! Paldies, un tagad e, komisijas vārdā uzstāsies komisārs Oettinger kungs. Lūdzu! Augsta godātais priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Kolēģis Bulčs vietā uzstāšos. Viņa ir saslimusi, bet ir ļoti pateicīga par to, ka šovakar konsultācijas uh, tik konstruktīvā veidā tiek uh, turpinātas. Paldies Pīperkungam par viņa darbību un viņa sastādīto ziņojumu un par šo saturu uh, izskatīšanu parlamentā. Paldies arī atbilstīgajai komitejai par ļoti satirisko pienesumu. Gan referents, gan arī ēnu referenta šeit ir paveikuši ļoti nozīmīgu darbu. Jaunā regulējumu noteikumu par uh, godīgas uh, konkurences aizsardzību gaisa transportā ir uh, pamats mūsu gaisa uh, pārvadājuma stratēģijai. To pieņēma komisija pirms vairākiem gadiem, un tagad tā veido juridisko pamatu uh, mūsu darbībai. Šis juridiskais e, elements ir pamatā mūsu instrumentiem, lai īstenot godīgu e, konkurenci Eiropas gaisa e, pārvadājumu jomā un arī saskaroties ar konkurenci no citām valstīm, ja mēs runājam par godīgu konkurenci. Izmaiņas šajā sektorā cilvēku preču pārvadājumu pa gaisu, respektīvi gaisa satiksmē visā pasaulē ir ļoti apjomīgi. Un tādēļ ir nepieciešama kopīga Eiropas politika, lai varētu izmantot tos instrumentus, kādi ir gan mūsu rīcībā, gan var tikt attiecināti uz visiem gaisa pārvadātājiem, organizētājot godīgu uh, konkurenci un garantējot to. Mēs runājam par gaisa pārvadājumiem gan Eiropas Savienībā, gan arī no Eiropas Savienības un ārpus tās aptuveni pusi no gaisa pārvadātājiem, kas ir ES e, reģistrēti, un tāpat arī e, citas līdzsabiedrības, kas ir reģistrētas trešajās valstīs. Šī konkurence ir liela, mēs to akceptējam un augsti vērtējam. Tā ļauj mums īstenot e, ļoti nepieciešamas sakurs. Gaisa uh, pārvadātāji no trešajām valstīm saņem garantijas, eh, ieltojot Eiropā. Attiecībā uz to, ka noteikumi, kas ir šeit spēkā, tiks attiecināti arī uz viņiem. Mēs kā Eiropas Savienība vēlamies godīgu konkurenci, īstenojot vienādus apstākļus. Taču mēs konstatējam, ka nemainīgi Un daļēji arī pastiprināta tendence ir tāda, ka ES uzņēmumi ārpus ES nevienmēr bauda tādus pašus godīgus noteikumus, bet gan saskars ar diskrimināciju. Tāda var tikt pieredzēta. Mēs kā komisija un parlaments mūs atbalsta. Mēs īstenojam ideju par konkurenci multilaterālā ietvarā, kas balstās uz ko, godīgu konkurenci. Taču ne PTO, ne ICAO direktīva ir uh, par godīgu konkurenci realistiski instrumenti tuvākā nākotnē, tādēļ, ka mēs, un tādēļ mēs kā Eiropas Savienība darbojamies, lai noslēgtu un izstrādātu līgumus uh, ar trešajām valstīm par šo godīgo konkurenci. Pat labāk pārlidojums starp ES un trešajām valstīm Tos garantē atsevišķu ES dalību valstu līgumi ar trešajām valstīm. Ja 28 vai 27 dalību valstis ved sarunas ar trešajām valstīm, man liekas, ka tas ir tāds ļoti veiksmīgs uh, risinājums. Un tādēļ regula, par kuru diskutējam, ir pamats ticamam un efektīvam instrumentam, ar kuru mēs mūsu dalību valstu un pilsoņu interesēs rūpēsimies par darba vietām gaisa pārvadātāju ziņā, varēsim pārtraukt negodīgus apstākļus un ar šo instrumentu arī varēsim cīnīties pret negodīgu konkurenci. Šī regula, par ko runājam un par ko jūs esat līdzlēmuši, ir ļoti atšķirīga no iepriekšējiem risinājumiem. Iepriekšējā regula tika pieņemta 2004. gadā un nav efektīva, un tagad praktiski arī nav īsti izmantojama. Regula, par kuru runājam pat laban, atbilst gaisa satiksmes sektoram, kāds ir pat laban, ir skaidra procedūrās, efektīva un uh, var aktīvi tik piemērota. Mēs kā komisija vēlamies slēgt un diskutēt par eh, līgumiem trešajām valstīm. Attiecībās ar trešajām valstīm ES atbalsta dialogu un sarunu ceļā rastus risinājumus, un tam tiek dots priekšroka salīdzinot ar unilaterāliem soļiem. Tādēļ šovakar man liekas, ka mēs ļoti nozīmīgi diskutējam par godīgu konkurenci starp ES uzņēmumiem un trešo valstu uzņēmumiem Tas nāk par labu mūsu pilsoņiem, kas var izmantot abu pušu lidpiedāvājumus. Un gribu teikt lielu paldies par parlamenta līdzdalību. Paldies! Vielen Dank, grazie mille, komisār. Liels paldies, komisāra kungs. Tagad ekonomikas komitejas vārdā izteiksies kolēģis Tremosa kungs. Paldies priekšsēdētājai. Dargais komisāri, vēlreiz esmu sveicināts parlamentā. Dargie kolēģi, palielināts kompetences, eh, konkurences apstākļos, eh, gaisa transporta ziņā godīga konkurence ir neatņemams vispārējais princips, par kuru iestājas Eiropas Savienība. Mēs pieprasām tādas pašas noteikumus, godīgu konkurenci visiem gaisa pār, pārvadātājiem. To nevar saukt par vienkārši protekcionismu. Eh, dažiem Eiropas gaisa pārvadātājiem izskanēja mans eh, aicinājums atteikties no protekcionismu, bet tagad es pieprasu skai, skaidrākus noteikums arī attiecībā uz investīcijām Eiropas Savienībā šajā jomā. Eiropā ir 300 miljonu potenciālo pasažieru trešām valstīm pārvadājot pasažierus uz Aziju. Tas arī ir ievērojami ienākumi šim kompānijam. kad eh, komisija eh, slēdz atbilstošs eh, līgums par gaisa pārvadājumiem ar trešām valstīm, tā jāņem vēlāk godīga konkurence. Jāņem vērā arī uh, trešo valstu subsīdijas. Ja tās tādas saņem, tad kāpēc tās uh, varētu kontrolēt uh, Eiropas Savienības gaisa pārvadātājus? Manā skatījumā tā nav godīga kon konkurence. Paldies! Tagad uh, uzstāsies uh, deputāta politisko grupu vārdā ETP. Sāks Lūdzu Vandekāma kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji! Esat sveicināts mūsu vidū, komisāra Ettinger kungs. Cerams, ka Nodosiet mūsu sirsnīgos sveicienus Vildetai Bulčai. Esmu dzirdējis, ka viņas veselība ir uzlabojusies, tā esmu dzirdējis, bet lūdzu no, nododiet viņiem mūsu atvesļošanās vēlējumus. Apsveic mūsu kolēģi Markus Pīperu par ļoti labu paveikto darbu. Viņš ir smagi strādājis, lai pabeigtu šo dokumentu. Šis dokuments tika pabeigts Austrijas prezidentūras laikā, tāpēc ir diezgan īpatnēji, ka tagad mēs apspriešam trilogu rezultātus tikai tagad. Mm. Ekonomikas komitejas priekšstādātājs un arī komisārs to jau ir teikuši. Šis jau jautājums ir ļoti svarīgs, vismaz starptautiskā līmenī katrā ziņā tas ir būtisks. Un šis jautājums pēdējo mēnešu laikā ir tikai kļuvis vēl jau nozīmīgāks visā pasaulē parādās nacionalistiskas tendences, tāpēc Eiropas Savienības uzdevums ir nodrošināt, ka starptautiskā aviācija arvien ir pavērta. To ir vieglāk pateikt, kā paveikt, taču eh, starptautiskās eh, aviācijas saglabāšana par atvērtu uh, globālā eh, tirgu ir eh, ļoti svarīga. Tā panāk, lai te valdītu godīgi konkurence nav viegli. Un eh, te ir runa ne tikai par piemaksām degvielas pirkšanai, par nolaišanās tiesībām. Ķīna, Singapūra arī ir iesaistījušās un mūsu Eiropas gaisa pārvadātājs saskars ar negodīgu konkurenci. Es tiešām ceru, ka šīs dokuments var uzlabot viņu stāvokli, nodrošināt viņam godīgāks konkurences noteikums. Paldies! Tagad eh, sociāldemokrāta politiskās grupas vārdā izteiksies kolēģis Prejs. Lūdzu, prosi. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Mūsu labklājības eh, pamati Eiropas Savienībā ir sociālais līdzsvars un, uh, un uh, taisnīga konkurence, un to vajag attiecināt arī uz starptautisko gaisa satiksmi, un tāpēc arī, ja notiek kāda, ne, kādas negodīgas komercprakses, ir nepieciešams uzņēmums aizsargāt un pilsoņus aizsargāt. Mēs, diemžēl, dzīvojam tādā ērā, kad notiek tirzniecības uh, kari, kad tiek izmantoti dažādi iebiedējoši instrumenti, un šajā uh, situācijā mēs varam nodrošināt Eiropā taisnīgus konkurences noteikumus. Tāpēc arī regulējums ir vajadzīgs. No padomas puses mm, šķiet, ka ir tāda dīvaina uh, attieksme. Ir vairākas valstis, kas aktīvi iestājas pret šādu aizsardzības instrumentu izveidi un vēlas uh, netaisnīgas subsīdijas piešķirt balstoties tikai uz ideoloģiskiem priekšstatiem, kas ir pretrunā ar brīvo tirgu. Mums, kā Eiropas parlamentam, ir tiešām labs sasniegums, ka mēs varam piedāvāt Eiropas uh, gaisa satiksmē labu normatīvu bāzi. Mēs vēlamies aizsargāt pret uh, nepamatotām subsīdijām. Šeit runa nav par protekcionismu vai eh, kādu citu veidu, kā mēs varētu kaitēt pasažieriem vai uh, labai gaisa satiksmē, jo, protams, svarīgi ir, lai konkurēt spēja tiktu nodrošināta. Mēs meklēsim kompromisu, tas jau ir panākts, vēlos pateikties Pīpera kungam, mūsu referentam un arī visiem citiem, kas ir līdzdarbojušies. Tiešām paldies par ļoti konstruktīvu sadarbību. Lielas paldies! Un tagad aicinu Eiropas konservatīvo un reformistu grupas vārdā Fosteras kundze pusotra minūte ir jūsu rīcībā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs no pirmā viedokļa apmaiņa par šo dokumentu esam tiekuši jau ļoti tālu. Komisijas teksts ir grozīts, bet diemžēl tagad ir protekcionistiskā pieeja. Uh, tiek runāts par to, kā varētu būt sodi uh, pat pirms uh, sūdzības pret uh, trešo valstu gaisa pārvadātājiem ir izskatītas līdz galam. Tas mūsu tirdzniecības partneriem ir ļoti slikts signāls, un tas mūsu reputācijai noteikti kaitēs. Sākotnējā tekstā mēs varēs nodrošināt konkurētspējīgu uh, risinājumu, un komisijai būtu arī iespēja pat pirms izskatīt uh, pierādījumus uzlikt kādu sodas. Tas neveicinātu konkurētspēju un noteikti palielinātu uh, biļešu cenas un uh, mazinātu darba vietu skaistu. Es varu atbalstīt galīgo risinājumu, bet nepieciešams precedēt dalību valstu kompetences un risināt jautājumus, kas ir saistīti ar strīdu izšķiršanu, it sevišķi attiecībās ar trešajām valstīm. Tāpēc varam teikt, ka šobrīd ir panākts uh, līdzsvars, kas ir uh, iespēja mums nākt klajā ar jauniem innovatīviem risinājumiem. Un, protams, nākotnē ir nepieciešams skatīties tālredzīgi. Priekšsēdētāji, vēlos teikt, ka varbūt šī ir pēdējā reize, kad es uzstājos šeit Eiropas parlamentā. 1999. gadā es uzstājos ar pirmo vēlos pateikties tūkiem, vēlos pateikties sekretariātam, Vēlos pateikties visiem Eiropas parlamentā un citu institūciju darbiniekiem par atbalstu un profesionālu attieksmi. Novēlu jums visiem nākotnē panākumus. Paldies! Lielas paldies, cienījamā kolēģi! Un tagad aicinu Eiropas Liberāļu un Demokrātu apvienības grupas vārdā Telička kungs. Paldies priekšsēdētāji! Vēlos es pirms pateikties Džaklīnai Fosterei par to, ka viņa ir bijusi tik lieliska kolēģi, man ir bijusi iespēja viņu sadarboties un novēlu viņai veiksmi. Man ir trīs būtiskas lietas, par kurām vēlos runāt - efektivitāte, papildināmība un treškārt dialogs. Efektivitāte, jo gal galā mums ir instruments, kas atsakās no uh, defensīvas attieksmes. Tā ir iespēja komisijai izmeklēt situāciju, ja tiešām ir pamatojums. Ja ir sūdzība, kas ir balstīta uz pierādījumiem, un komisija var izmeklēt arī pēc savas iniciatīvas. Efektīvi ir arī tas, ka komisijai nav jāgaida uh, Uh, tas brīdis, kad kāda konkrētā, kāds konkrēts Eiropas Savienības pārvadātājs ir cietis. Komisija, ja ir pierādījumi pār tā saucamo apdraudējumu, būs iespēja sākt izmeklēšanu. Tas ir būtiskākais jautājums sarunu gaitā. Efektīvi tā arī tādēļ, ka mums ir ierobežots laiks, kurā mēs varam uh, izmeklēt un arī pabeigt izmeklēšanu. Taču mums ir iespēja saīsināt šo uh, laiku, ja tas ir nepieciešams steidzami. Efektīvi arī tādēļ, ka komisijai tagad ir patiesi instrumenti, lai varētu ar konkrētiem pasākumiem, finansiāliem, operatīviem, nākt klajā ar īstiem risinājumiem. Kāpēc papildināmība? Tāpēc, ka, protams, no vienas puses, eh, pieņemot šo regulu, mēs eh, nepadaram mūsu pārvadātājus konkurētspējīgus, bet nē, mēs esam izveidojuši veselu sistēmu, Un vajadzības gadījumā mēs varam izmeklēt un mēs varam palīdzēt risināt divpusējos strīdus. Un treškārt, es runāju par dialogu. Mums ir paredzēts dialogs, konsultācija ar visām interesētām pusēm, ar dalību valstīm, un otrkārt ir paredzēts dialogs ar partneriem, ar divpusējiem līgumiem, ar dažādiem mehānismiem, un, un beidzot Eiropas parlaments sarunu gaitā arī būs informēts. Līdz ar to tas nav protekcionisms, tas ir lielisks instruments, ko mēs varam izmantot. Lielas paldies! Un tagad Eiropas apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu zaļo kreiso spēku konfederālās grupas vārdā Delikums. Dargie kolēģi, mēs balsosim par vienu no pēdējiem šīs sasaukuma normatīvajiem aktiem gaisa pārvadāšanas sektorā negodīga uh, konkurence ir, uh, nu, piemēram, novērojama no Persijas uh, līča avio pārvadātājiem. Viņus subsidē valstis, uh, apmaksājot daļu no degvielas un arī uh, nolaišanās tiesībām. Tas ir skandalozi. Tādēļ uh, tie, kas strādā, praktiski apgrūtina arī viņu dzīvi. Tas apgrūtina arī mūsu uh, situāciju, šī nelojālā uh, konkurence, piemēram, starp Eiropu un Āziju, nozīmē, uh, ka tiek izmantoti uh, pārlidojuma maršruti, kas ir garāki, un līdz ar to uh, tas ir piesārņojams lielāks videi. Līdz ar to uh, vide uh, un uh, gaisa pārvādājumi ir ļoti cieši saistīti. Patērētāji, strādājošie, mēs visi esam upuri negodīgai konkurencei, ja tāda ir. Un atglātināšu trī, no visiem pasaules izmešiem 3% ir no uh, gaisa satiksmes sektora nākošas. Tas ir apmēram tik daudz, cik Vācija MT kopumā šī situācija ļoti dziļa, ir jāreformē šis sektors, un tas ļoti, ļoti liels izaicinājums Parīzes nolīgums 2015. gadā šo sektoru pat neiekļāva sarunās. Taču esmu bēdīga, bēdīga par to, ka redzu šodien, ka uh, Eiropa pakļaujas pasaules sistēmai, kas neiesaistās ciņā pret klimata pārmaiņām. Un tajā pašā laikā Eiropā ir valsts, kas ir gatavas pievērsties un risināt šo problēmu un kas piedāvā vairākus risinājumus. Nu, piemēram, uh, aviodegvielas nodoklis, um, citi un, piemēram, piedāvāt citus alternatīvos transportus no Briseles un Amsterdam. Uh, Komisārkungs, mēs vairāk nevaram uh, kavēties, uh, nevaram gaidīt, ka gaisa pārvādāšanas sektors pats mainīsies. Mums likumdevējiem ir jāpievērš šim sektoram un uh, jāpievērš šim izaicinājumam. Tas ir izaicinājums, mēs jau teicām. Jā, protams, ka tas ir izaicinājums ekonomisks, tas ir arī sociāls izaicinājums, taču tas pirmām kārtām ir klimata pārmaiņu izaicinājums. Un par uh, to. Uh, runājot, komisija ir pārāk uh, klusa savos vārdos. Paldies, priekšsēdētājkungs. Eh, Paldies, kolēģi. Un tagad aicinu nākamo runātāju, GUE NGL grupas vārdā. Pimenta Lopes kungs, lūdzu, pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Šis priekšlikums iekļauj daudzas lietas, ko mēs nevaram atbilstīt. Mēs runājam par iekšējā tirgus aizsardzību un par gaisa pārvadātājiem, bet eh, mēs varam panākt to, ka Eiropas monopoli eh, veidosies arī pārvadājuma jomā. Un uh, gaisa satiksme pēc būtības būs kropļota. Un tie tie, kas ir saistīti ar nacionālo avio pārvadātāju privatizāciju, tie cietīs. Līdz ar to cietīs arī dalību valstis. Bet uh, darba ņēmēji, kas darbojas šajā jomā, arī viņi cietīs. Uh, uz kā ir balstīts šis priekšlikums? Ir uh, atšķirīga attiekme, attieksme starp uh, Eiropas Savienības un citu valstu uzņēmumiem. Un ja runa ir par trešo valstu uzņēmumu, tad pēc būtības runa ir par tādu uzņēmumu, kas bieži saņem uh, subsīdijas. Un uh, gaisa satiksmē tas nav nekas jauns. Kāds varētu būt sekas, ja mēs runājam par uzņēmumiem, kas piedāvā lētus pārvadājumus vai kādā citā veidā saņem labumu, varbūt no subsīdijas? Tad, un tas ir būtiskākais aspekts, kāpēc mēs esam noraidījuši šo priekšlikumu. Lielas paldies, kolēģi! Un tagad aicinu e FDD grupas vārdā Daniela Ajuto. Lūdzu! Paldies! Kolēģi, kā mēs esam informēti, Eiropas Savienībā mums ir strikti noteikumi attiecībā uz netaisnīgu konkurenci. Mēs vēlamies lai visiem uzņēmumiem būtu vienlīdz uh, liela iespēja nodrošināt pakāpojumus vai piedāvāt produktus. Taču, salīdzinot ar trešo valstu uzņēmumiem, tas ne visos gadījumos ir, to ne visos gadījumos ir iespējams garantēt. Ja nav divpusējo nolīgumu ar trešajām valstīm, Tāpēc arī ļoti svarīgi spērt konkrētus soļus, lai mēs palīdzētu ar ļoti konkrētiem uh, un efektīviem pasākumiem, lai, piemēram, varētu izmeklēt situāciju vai arī uzlikt sodu un uh, likt kompensēt zaudējumus. Ja mēs paskatāmies uz tiem mehānismiem, kas jau šobrīd eksistē, tie netika izmantoti uh, pareizi. Mūsu pārvadātājiem ir svarīgi, lai būtu kontrolas pasākumi, kas viņus patiešām aizsargā. Lielas paldies! Un tagad Sosneša kungs, lūdzu. Šis priekšlikums runā, ka ir netaisnīga konkurence, tāda, kas ir saistīta ar privilēģijām vai arī valstu subsīdijām. Nu, lai ir, es esmu par to, ka jā, tiešām ir šāda netaisnīga kon konkurence, ja kāds paņem nodokļu maksātāju naudu un iedot to kādam uzņēmumam, varētu teikt, ka tā ir tāda uh, laupīšana. Bet atceramies, ka mēs esam Eiropas Savienībā. Mēs eh, dopējam ļoti daudz ko - transportu, studentus, lauksaimniecību, NVO, gan eh, savā teritorijā, gan arī ārpus Eiropas Savienības. Daudz ko mēs esam sponsorējuši. Pavisam nesen Eiropas komisija ir pieņēmusi lēmumu, lai manā valstī Polijā mēs palīdzētu lotu uzņēmumam Un arī Polijā mums taču ir savi iemīļotie pārvadātāji, tāpēc nav īsti pareizi, ka mēs šeit, ka mēs uh, redzam uh, skabargu uh, mūsu tuvākā acī, bet uh, savā acī galīgi nesaskatām baļķi. Līdz ar to es neredzu, kā šeit tiek kā, kādā veidā uh, palīdzēts konkurētspējai. Paldies! Un liels paldies, kolēģi! Un tagad aicinu Lukačevskas kundze, divas minūtes, lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Pasažieru pārvadāšana kļūst par ļoti lielu Eiropas Savienības ekonomikas daļu, un pēdējos gados mēs redzam, ka mums arvien palielinās savienojumu skaits Eiropas Savienībā, gan arī uh, uz trešajām valstīm notiek dinamiska attīstība. Uh, un no ārpus Eiropas Savienības mums nāk konkurences spiediens. Runa ir par to, kāda būs piekļuve austrumu valstīs un arī, aus, arī globalizācija ir svarīgs faktors. Eiropas avio pārvadātāji šobrīd ir konkurences cīņā ar uh, uzņēmumiem no tuvajiem austrumiem, kuriem parasti ir milzīgs kapitāls, un viņiem ir iespēja līdz ar to piedāvāt ļoti zemas cenas. Uh, Turklāt viņiem nav nekāda pienākuma uh, uh, darboties saskaņā ar Eiropas Savienības regulējumu, kas no vienas puses palīdz viņiem ļoti ātri attīstīties un otrkārt uh, iznīcināt savus konkurentus. Līd, konkurentus līdz ar to es varu piekrist tiem deputātiem, kas jau ir teikuši, ka ir nepieciešams darīt visu, lai mēs slēgtu līgumus ar uh, partneriem ar tādu klauzuli, ka notiek taisnīga konkurence. Runājot par konkurences pasākumiem, ir jābūt iespējai nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus Eiropas Savienības pārvadātājiem un citiem. Un tāpēc es domāju, ka šis dokuments ir patiesi labs instruments, kas palīdzēs Eiropas Savienības uh, avio nozari uh, attīstīt. Bet atceramies, ka tas ir pasažieris, kas izvēlēsies Uh, konkrēta avio pārvadātāja, un, protams, faktos ir, uh, kāda ir cena un kāda ir pakalpojuma kvalitāte. Tāpēc es tiešām ceru, ka tie Eiropas Savienības pārvadātāji, kuriem mēs tagad palīdzēsim, lai viņi ņemtu vērā, lai viņi vērtētu un respektētu savu klientu, un to mēs nekādā gadījumā nevēlamies zaudēt. Lielas paldies! Un Lukašievskas konze. Zilās kartītes jautājums jums ir uzdots no Sosniškunga puses. Vai jūs piekritīsiet uzklausīt? Sosniškungs, es at ļoti atvainojos, bet kolēģi nevēlas saņemt zilās kartītes jautājumu. Tāpēc arī tagad aicinu izteikties Tabateles kundze. Paldies priekšsēdētāji. Pīpera kungam, mūsu referentam, liels paldies. Mēs šeit runājam par ārkārtīgi svarīgu dokumentu, kas palīdzēs veicināt Eiropas Savienības uh, avio pārvadājumu tirgu. Tā būs iespēja Eiropas Savienības iekšēnē un arī uh, uz trešajām valstīm nodrošināt labus avio pārvadātājums. Mums ir nepieciešams aizsargāt, mums ir nepieciešams izveidot aizsardzības mehānismus, kas varētu uzlikt sankcijas, ja no trešo valstu puses ir negodīgā konkurence. Ir jāprecizē, par kādām praksēm mēs runājam, piemēram, subsīdijas, dažāda veida valsts atbalsts, jo tas, protams, viss kropļo konkurence avio pārvadājuma jomā. Eiropas avio, avio pārvadātājiem ir jābūt iespēja darboties konkurences, eh, brīvās konkurences apstākļos. Tas ietekmēs kvalitātes standartus un arī vides aizsardzību un tāds jautājums, kas ir saistīts ar personālu. Es esmu intergrupas par Eiropas turismu priekšsēdētāju, un tāpēc vēlos aicināt Eiropas turisma operatorus, lai viņi uzlabotu savu uh, uzņēmējdarbības modeli. Daudzos gadījumos viņi zaudē salīdzinot ar trešo valstu pārvadātājiem, tāpēc arī viņiem ir nepieciešams strādāt pie kvalitātes, lai viņi uh, nemēģinātu taupīt visu laiku, lai tikai uh, gūtu lielāku peļņu, tāpēc ir svarīga panākt līdzsvaru starp piedāvāto pakalpojumu un samaksu par to. Jādomā par kvalitāti un jādomā par drošību pasažieriem. Un jādomā arī par darba nosacījumiem. Liels paldies! Un paldies Tapatēlas kundzei! Un tagad aicinu Zlotovska Kongo. Paldies, priekšsēdētāji! Konkurence avio pārvadājuma jomā ir ne tikai vajadzīga, bet pat to sagaida mūsu pasažieri, un tam ir nepieciešams balstīties uz veselīgiem nosacījumiem, kurus nedrīkst kropļot trešās, va, trešo valstu avio pārvadātāji. Eiropas Savienība ir nepieciešama mehānismi, lai varētu aizsargāt sevi Uh, no tiem, kas izmanto dažāda veidā subsīdijas, dotācijas vai arī uh, administratīvās barjeras, kas uh, viņiem palīdz konkurēt ar Eiropas Savienības avio pārvadātājiem. Šādas prakses ir jāizbeidz, lai tās netiktu izmantotas. Gal galā mums ir nepieciešams komplekss risinājums starptautiskajā līmenī, uh, lai negodīgā komercprakse netiktu izmantot avio pārvadātāju uh, tirgū. Un uh, mēs pat varam neslēgt uh, līgumus ar partneriem, ja viņi nevēlas šādu konkurences uh, daļu. Lielas paldies, kolēģi! Un tagad, tagad mums ir brīvais mikrofons. Divi deputāti ir pieteikušies. Marijas kungs. Grācie, mīļie prezidenti. Paldies, priekšstādā Itāļu valodas saka Marijas kungs. 868. regula, protams, ir jāizteno, jo tikai tā beigsies nevēlamā konkurence, kur izteno trešo valstu uzņēmumu. Šie uzņēmumi tiešām ir izmantojuši izdevību Eiropas Savienības nedarīšanas dēļ, negodīgi konkurēt ar Eiropas uzņēmumiem, taču arī iekšējos lidojumos ir jānosaka konkurence. Un Ettinger kungs, komisār kungs, vēlos vēlreiz uzsvērt problēmu ar Aegean gaisa pārvadātāju. Tas būtībā ir monopols uh, Grieķijā. Biļets ir ārkārtīgi dārgs no, lai uh, ar lidmašīnu ceļot no Krētas uz Atēnām, jāmaksā vairāk nekā maksā biļeti no Atēnām uz Berlīni. Tas pats attiecas arī uz dārgiem biļetēm starp Egejas jūras salām. Šā, tas jānovērš, to jau kopš pērnā gada novembra uh, signalizēju. Situācija nerisinās. Uh, Mēs nedrīkstam pieļaut uh, šo monopolu par ārkārtīgi dārgām uh, cenām no Kreitas uz Atēnām un starp uh, Egejas jūras salām. Paldies! Lielas paldies! Tagad vārds e Etriča kungam vienu minūti, lūdzu. Thank you. Paldies! Biju nobažījies, kad sākās debates, kad referents teica, mēs visi sanāksim kopā un uh, panāksim savu no Ķīnas un ASV. Uh, Bet viņš runāja par um, konkurences aizsardzību gaisa transportā. Tad man likās, ka jau būs viss labi. Un tad komisārs sāk ar to, ka apsveic mūs ar šīm konstruktīvām debatēm, pirms mēs vispār tās bijām sākuši, tas bija mīļi no viņa puses. Un tad uzskaitīja veselu sarakstu ar jauniem noteikumiem, kas viss tiks darīts. Un tagad es ar lielu interesi klausījos, par ko te īsti runa. Uh, Te vienkārši atsevišķās eh, vienošanās tiek atcelts, un tagad Eiropas Savienība vadīs sarunas, un jūs esat ievērojuši, ka dažas valstis pasaulē palīdz uh, savām avio kompānijām, un tad mēs paliekam zaudētajos. Un izrādās, ka šim dokumentam nav nekāda sakara ar brīvo tirzniecību, bet gan ar valsts atbalstu. Man nedaudz uztrauc, ka varbūt nosaukumā vārds konkurence patiesībā ir nevietā, ka patiesībā ir runa par valsts sniegto atbalstu. Liels paldies! Kelī kungs pēdējā brīdī ir pieteicies. Paldies! Mēs, kā Eiropas parlamenta deputāti, iespējams izmantojam lidojumus biežāk kā vairums citu cilvēku Eiropā. Un, protams, uh, Mūs ļoti interesē gaisa transports. Mums ir svarīgi, lai tas būtu pakļauts konkurencei un katrā ziņā var sacīt droši, ka pateicoties Eiropas Savienības noteikumiem, izstrād, attīstījās lētās aviokompānijas Ryanair, piemēram. Pirms daudziem gadiem, kad Ryanair nedarbojās, lidojuma biļetes eh, maksāja vairākus simtus eiro. Un uh, arī mūsu aviokompanijai īrija Lingus nebija konkurenti. Bet ir palielinājusies konkurence arī globāla līmenī. Īpaši ir novērojams negatīvās prakses no trešām valstīm, un komisija pamatot saka, ka tās ir jāapkaro. Paldies! Lielas paldies! Un tagad komisijas vārdā izteiksies Ettinger kungs. Lūdzu. Priekšstādāja kungs, dāmas un kungi deputāti. No jūsu teiktā es saprotu, ka ir tāds plašs atbalsts uh, tam, kas ir kā regulas priekšlikums no jūsu puses, no jūsu ziņojuma pētījuma, no referenta Pīpera kunga, no padomas puses un no komisijas puses ir izstrādāts. Daži no tiem, kas uzstājās, pieminēja problēmas, kas ir uh, pamatoti. Mēs nevaram atrisināt ar šo uh, regulu visas problēmas, taču tas ir liels progress, lai uh, veicinātu godīgu konkurenci. Tas ir gaisa pārvadātāju interesēs, kuriem ES ir atrašanās vieta. Un tas ir arī to interesēs, kas no ārpus vēlas iesaistīties šajā darbībā garantējot tiem vienādus noteikumus. Tas ir arī patērētāji pilsoņu interesēs, kas šādā veidā var izmantot uh, izdevīgas cenas labiem pakalpojumiem un izmeklēt piegādātājus starp dažādiem uh, piegādātājiem. Rezerv, tie var rezervēt arī savus biļetes. Parlaments balsos par šo uh, dokumentu. Uh, Bulčs kundzes vārdā un komisijas uh, vārdā mēs rīkosimies. Daudz kas ir jāpadara, lai noslēgtu šo darba sektoru, taču vēlreiz teikšu, ka šis dokuments, par ko dokum diskutējam šodien, ir solis pareizajā virzienā un liels paldies par jūsu atbalstu. Paldies! Paldies, un tagad uh, vārds uh, referendam Pīperkungam. Paldies, priekšsēdētājkungs, paldies, komisāra kungs, dargais Gunter Otinger enerģija, budžets, šodien satiksme vienmēr esat ļoti pārliecinoši. Gribu teikt paldies kolēģiem par eh, iedrošinošajiem vārdiem, par konkrētu atbalstu. Gribu teikt paldies eh, citu frakciju eh, ēnu referentiem, darbiniekiem, mūsu asistentiem arī. Priecājos par to, ka acīm redzot visas ES dalību valstis rīkojas vienā virsienā un mums ir izdevies dažu mazāku valstu bāžas kliedēt. Mēs runājam šeit par sasniedzamību un sasniedzamību konflikta situācijā. Un arī tam esam raduši risinājumu regulā. Bez tam esmu iepriecināts, ka parlaments ir tas, kas ir spēcinājis un labāk padarījis šo dokumentu ja apdraudējums eh, ir konstatēts un eh, tad jau var rīkoties, tad tas ir kas eh, savādāks nekā iepriekšējā 868. versija dokumentam dokumentu versiju. Rīt būs veiksmīga diena. Ja mēs Eiropas Savienībā esam vienoti, tad koncernu egoismu varam pārvadē, pārvarēt un šauro arī nacionālismu varam pārvarēt. Paldies! Paldies Pīpera kungam! Mēs esam noslēguši debates, balsošana par šo jautājumu notiks rīt. L'ordine del giorno darba kārtības um, nākamais um, jautājums ir Monikas Holmājers kundz ziņojums 2020. gada budžeta pamatnostādnes trešā iedaļa. Dodu vārdu referentei Holmājers kundzei lūdzu. Finansīgi, danke. Liels paldies priekšsādātāji, kungs komisāri, kungs dārgie kolēģi un kolēģis. Sākumā es gribu teikt sirsnīgu paldies. Paldies maniem ēnu referentiem, kas ar mani kopā ļoti intensīvi ir strādājuši, lai izstrādātu veiksmīgas pamatnostādnes, lai 2020. gadam noteiktu prioritātes. Tas nav vienkārši gads, jo no vienas puses tas ir pārējais gads DFS, Mēs mēģinam uh, izveidot tādu saprātīgu pāreju, un otrkārt tas nav vienkāršs gads, jo Brexit balsojumos mēs no, nu, no vienas katastrofas uz otru virzamies un galu galā nezinām, kas tad mūs sagaida. Treškārt, saskaramies ar lieliem izaicinājumiem, no vieniem konkurentspēja, darba vietas. Uh, sociālā labklājība Eiropas Savienībā, tas tie ir jāveicina, un izaicinājumi attīstības palīdzībā, kā arī jautājumos par migrācijas plūsmām. Cilvēki citās valstīs ļoti cieši no dažādām problēmām, un ir arī eh, tāpat drošības jautājums, iekšējās un ārējās drošības jautājums, un viss tas, kas ar to ir saistīts, lai pēc iespējas optimāli aizsargātu mūsu pilsoņus. Dārgais komisārkungs, es vienkārši gribētu lūgt, lai mūsu vēlmes Erasmus un jauniešu jomā jūs tiešām mūs atbalstītu, jo, ja jauniem cilvēkiem ir drošas un labas darba vietas, ja mums ir rūpniecība un ekonomika, kas spēj konkurētspējīgas darba vietas piedāvāt, un mēs varam raudzīties nākotnes tehnoloģijās un varam izglītot cilvēks ļoti veiksmīgus, tad varam viņiem arī izglītības ietveros dot iespēju iepazīties ar citām valstīm, ar Eiropas kaimiņiem, kontaktēties ar viņiem. Tātad lūdzu, lai šīs programmas īpaši tiktu veicinātas. Tāpat arī ir programmas, kas ir ļoti veiksmīgas vai arī um, netik veiksmīgas, piemēram, apvārksnes. Es bieži to atkārtoju un jau esmu piekusus, man liekas, ka kosme programma, nākotnes tehnoloģija programma, kur līdz 97% noraidījumu kvotas ir ne jau tādēļ, ka programmas vai projekti būtu slikti, bet gan ne tādēļ, ka dalība valsts nav pietiekami sniegušas finansējumu. Es gribētu, lai jauni cilvēki eh, Eiropas Savienībā varētu strādāt nākotnes orientētās darba vietās ar sociālu nodrošinājumu, lai darba vietas būtu nākotnes spējīgas un uzņēmumi varētu veicināt investīcijas šajā jomā. Un man liekas, ka tas ir tas būtiskākais, pie kā mēs strādājam šos abus uzdevumus izpildīt, veicināt jaunu cilvēku, to kvalifikāciju izglītību, lai tas būtu ilgspējīgs, un no otras puses atbalstīt darba vietas un inovācijas. Lai nākotnē Eiropas Savienībā darba vietas būtu konkurētspējīgas ar citām valstīm, Es ceru, ka šajā gadā un gluži atklāti runāju, ka mēs varēsim dalību valsts pārliecināt un ka dalību valsts ne tikai pēdējās trīs dienās ar mums runās padome nav šodien klāt sēdē, bet vienalga gribu pateikt un gribu, lai tas tiktu ierakstīts protokolā. Būtiskie jautājumi par tiem nav jādiskutē trijos no rīta, bet gan varbūt jau iepriekš. Un mums jāvienojas par būtiskajām lietām. Pat ja Tas tikai nākamajā sasaukumā tiks skatīts. Un vienalga gribētu, lai padome saulaicīgi sākt strādāt pie šī budžeta un būtu ļoti gandarīta, ja komisija ievērētu mūsu nospraustās prioritātes. Paldies! Paldies, kolēģi! Un tagad komisijas uh, vārdā dodu uh, vārdu komisāra kungam Ottingaram. Lūdzu! Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kunga deputāti, dāmas un kungi, šodienas diskusijās jūs sākat budžeta konsultācijas 2020. gadam. Īpašs gads, no vienas puses tas ir pēdējais gads, kad mūsu budžeta ietvaros 2014. līdz 2020. gads strādāsim. Otrakārt, tādēļ, ka ir zinām nedrošība Brexit dēļ. Uh, un neviens tā īsti nezina, vai mūsu kolēģi no apvienotās karalistas nākamgad ar visiem pienākumiem un uh, iespējām piedalīsies budžetā, kuru tie 2013. gadā vienbalsīgi padomē pieņēma. Un treškārt ir uh, gadu maiņa gan parlamentā, gan komisijā. Tas ir liela izmaiņu gads. Un tieši tādēļ arī mums jādod mūsu ieguldījums stabilitātei, lai budžeta programmas, kas pozitīvi e, izmaina Eiropas attīstību un lai tie mērķi, kādi mums ir kopēji, tiktu finansēti ar Eiropas naudu un lai tās būtu arī sasniedzams. Uh, lietas. Paldies deputātei Holmēras kundzei par viņas ļoti veiksmīgo gudro iepriekš veikto darbu. Tas uh, apvieno dažādo frakciju vēlmes, arī kolēģiem ir dažādas uh, vēlmes. Tās tiek apvienotas. Tas nav uh, nekad vienkārši. Uh, nevienā gadā un vēlēšana gadā tas ir vēl īpaši sarežģīti. Uh, Paldies tiem kolēģiem, kas bija gatavi iesaistīties šajā a, darbā nevis ar vēlēšanu nostājām a, parlamentā, bet gan ar konkrētu pienesumu. Un gribu arī teikt paldies a, par to, ka parlamenta mērķi ir tie, kas būtībā ir arī komisijas a, mērķi, ko mēs tā redzam. Izmaiņu gads. Jūs esat arī atbildīgi par komisijas eh, nostāju. Es ceru, ka nākamais parlaments to arī nevērties diametrāli pretēji, bet gan turpinās šo darbu. Tādēļ ceru, ka pēc iespējas daudzi eh, varēs eh, turpināt budžeta politiku un būs atbildīgi par budžeta politiku. Tas nozīmē, ka tiks atkārtoti ievēlēti sākot ar referentu līdz pat daudziem citiem, kas ir pierādījuši viņu kompetenci budžeta jautājumos un kas varētu šo darbu turpināt nākamo parlamenta sasākumu laikā. Komisija arī ļoti saistošs jautājums, jo samierināšanas periods, kas sāks 19. oktobrī, uh, Nu, katrā gadījumā tas sāksies vēl Junkara komisijas laikā, beigsies 18. novembrī, varbūt jau kā ar jauno komisiju. Vai arī, ja mēs turpināsim ilgāk mūsu darbu veikt, jo jūs nākamo komisiju nevarētu saulaicīgi pieņemt, tad tas arī vēl būs Junkara komisijas kompetences jautājums. Nu, nogaidīsim. Mēs esam par Eiropas stabilitāti. Uh, kontinuitāti, un tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Nākotnes Eiropa un tilts, investīcija pilsoņos un investīcija drošība. Tas ir tas nosaukums, ar kur ir strādājusi Holmājers kundze, un man liekas, ka tas ir ļoti gudrs nosaukums un apzīmējums, ar ko Eiropas pilsoņus var pārliecināt par Eiropas iesaistu un finansējumu. Mūsu kopējās prioritātes ir konkurētspēja, ekonomikas izaugsme, labāka darba apstākļu un dzīves apstākļu garantēšana, pētniecība, jaunā paudze, cīņa par ekoloģisku attīstību, cīņa pret klimata pārmaiņām. Piekrītam tam, ka ekonomiskās izaugsmas veicināšana un ekonomikas darbības veicināšana ir mērāma kā prioritāte. Pēdējo sešu gadu laikā jāsaka, ka tie bija labi gadi Eiropas ekonomikai. Ik gadu ekonomiskā izaugsme bija augstāka nekā sākotnēji uh, aplēsts. Ik gadu bija lielāki nodokļu ieņēmumi nekā aplēsēs. Ik gadu darba vietu skaits pieauga, līdz ar to bezdarbs un jauniešu bezdarbs samazinājās. Tas nav vēl pietiekami, daudz kas vēl ir jādara, taču pēdējie seši gadi bija labie gadi. Un ekonomiskās uh, prognozes ir tādas, ka ir tāds tā kā palēninājums. Līdz ar to 2020. gada budžetā jāparedz instrumenti, kas varētu palīdzēt pret stagnāciju, recesiju, kas iedarbotos pret krīzi, kas veicinātu izaugsmi, kas izā, veicinātu darba vietu un labklājību. Un to jāpanāk ar mūsu ierobežotajām finansējuma iespējām. Uh, kosme un mūsu MVU, līdz pat uh, startup uzņēmumu veicināšanu un inovatīvām idejām Eiropas Savienībā un to veicināšanu, sākot ar Erasmus, līdz pat mūsu starp uh, kultūru kompetences veicināšanas programmām, no kiberdrošības līdz pat dabas aizsardzībai un klimata pārmaiņu apkarošanai. Mums ir daudz programmas, kas virzās pareizajā virzienā un ko varam tagad spēcināt un atbalstīt. Tam mums ir nepieciešama pēc iespējas lielāka elastīguma pakāpe. Parlamentam un komisijai vajadzētu kopā arī daļēji pret padomu cīnīties, lai elastīgums uh, tiktu iestrādāts, lai mēs varētu ātri reaģēt uz to, kas nākamgad kā izaicinājums un uzdevums mūs sagaida. Mēs tad vērsiesim uzmanību uz to, lai tieši kohēzijas politikā būtu uh, pietiekami uh, augsts maksājuma līmenis Viss tas, kas kā maksājuma apropriācijas ir uzņemts lai, un kā rēķini tiek saņemti, lai tiktu arī maksājumos atainots, lai nerastos tāds tā kā pilnīgi maksājuma vilnis, kas jāpārnes uz nākamo gadu 12. februārī ECOFIN sēdē pieņemtie lēmumi šodien un nākamo dienu laikā jūs arī mm, pieņemsiet prioritātes un pamatnostādes šajā otrajā darba sektorā. Un mēs kā komisija, mēs veiksim šo samierināšanās darbu, lai vienošanās starp parlamentu un padomi tiktu rasta. 20. martā pavasara trilogs būs pirmā iespēja šo darbu veikt. Vēlreiz uzsvēršu, ka jūsu prioritātes praktiski pārklājas ar komisijas prioritātēm. Paldies par iepriekš labi paveikto darbu un paldies, ka bijāt spējīgi vēlēšanu cīņu nejaukt ar konkrētiem uzdevumiem 2020. gadam, un tas ir visu mūsu pilsoņu interesēs. Liels paldies! Liels paldies! Paldies komisārkungam. Un tagad sāksim uzstāšanos vispirms politisko grupu vārdā. Es aicinu Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Kelīkungs. Trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Un liels paldies Monikai Holmajerai, manai kolēģiem. Paldies arī komisāra kungam, Otingera kungam. Uh, par eh, lielisku darbu, ko viņš paveica strādājot pie šī portfeļa, tāpat kā viņš darbojās iepriekš strādājot pie enerģētikas jautājumiem. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi pateikt, ka 2020. gada budžets ir patiesi, eh, jābūt viņam patiesi labam eh, virzienām, runājot par nākamo daudz gadu finanšu schēmu. Budžetam ir jābūt stipram, tam ir jābūt labi finansētam un tam ir jābūt tālredzīgam, kā jau ir tika, kā jau tika pieminēts. Uh, Referenti ir runājusi par inovācijām, par pētniecību, un uh, es esmu visos šajos, šajos jautājumos darbojies Eiropas parlamentā. Eiropas Savienībai ir nepieciešama turpmāka izaugsme, jaunas darba vietas, kā arī globālās konkurētspējas veicināšana. Referente atsaucās uz svarīgām programmām, kā piemēram apvārsnes 2020 kosme un nākotnes un jaunās tehnoloģijas digitāla investīcija programma. Uh, Mēs runājam par izaicinājumiem, kas mums ir priekšā, lai mēs 2020. gada mērķus sasniegtu. Mēs esam jau par to runājuši uh, uh, kopā ar komisāri. Un uh, mums ir nepieciešams domāt arī par klimata rīcību un uh, Šajā, ko, uh, šajā komisijā tas ir svarīgs uzdevums, sākot ar Parīzes nolīgumu. Ja mums nav finansējuma visiem šiem mehānismiem, mēs neko nesasniegsim. Tāpēc mums ir nepieciešami labi instrumenti, labas programmas, un Eiropas Savienības budžetam ir jāmobilizējas, lai sektu patiesās vajadzības. Mēs esam daudz ko panākoši, ļoti daudz, piemēram, esam veicinājuši ar uh, inovatīvām tehnoloģijām energoapgādi, piemēram, papildu 5000 uh, gigavatu stundu gadā. Tas tāds ir ietaupījums, un mēs noteikti turpināsim to darīt nākotnē. Investējam EU ir ļoti liela programma, un šobrīd notiek trialogs par to, lai šī programma sāktu darboties. Šis ziņojums parāda, ka mēs vēlamies, lai Eiropas budžets būtu ambiciozs, stiprs un adekvāti uh, finansēts. 2020. gadā tā būs iespēja pabeigt arī diskusijas par nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Mēlos arī piekrist tam, ko teica komisārs runāt par Brexitu. Uh, tur bija tikai neliels balsu pārsvars. Un tad izskatās līdz ar to, ka būs liels budžeta deficīts, un es ceru, ka citas dalībvalstis saskatīs, ka ir nepieciešams šo plaisu aizpildīt, lai mēs varētu kopā panākt to, ko mēs vēlamies panākt un darīt to kopā. Tiešām paldies! Liels paldies, kolēģi! Eh, zilās kartītes jautājums ir uzdots no Mirjāda kunga. Vai jūs varat uh, to pieņemt, lūdzu? Šon, vēlos teikt, kā es pozitīvi raugos uz to, ka tev ir tāda interese par uh, klimata jautājumiem, bet, ja jūs labāk zinātu kaut ko par budžetu, tad jūs redzētu, ka budžetā ir ļoti neliels asignējums klimata jautājumiem, bet jautājums ir, kāpēc tieši jūsu grupa neļāva īrijas uh, premjerministram uh, uzklausīt cilvēkus, kas gribēja runāt par klimata lietām, un kāpēc jūs turpināt tērēt naudu uh, fosilā kurināmā attīstībai, nevis veicināt alternatīvas enerģijas, enerģijas avotus. Varbūt jūs varētu mazliet vairāk pastāstīt par to, kāds ir jūsu ideja šajā jomā, lūdzu. Lielas paldies! Tas ir ļoti interesants jautājums. Es varu teikt, ka mana grupa Eiropas parlamentā, mēs esam strādājuši pie jautājumiem, kas ir saistīti ar klimatu pārmaiņām, arī Parīzē klimata pārmaiņu konferencēm esam pārstāvēti. Un tāpēc arī mana interese eh, par klimata pārmaiņām ir zināma. Vēlos arī teikt, ka mana partija šobrīd pie varas. Un to vada mūsu jaunais ministrs. Un viņš tieši tagad strādā pie klimata un enerģētikas pakotnes, kas būs ļoti ambicioza. Arī 2040. gada mērķi vismaz 25% palielinājums klimata pasākumiem. Tāpēc arī gan mana eh, partija, gan uh, īrijas valdībā, gan arī mana politiskā grupa šeit, Eiropas parlamentā, mēs esam uh, tie, kas ir priekšgalā, lai panāktu patiesas pārmaiņas klimatā, pārmaiņu apkarošanai. Paldies! Liels paldies! Un tagad aicinu Sociālistu un Demokrātu progresīvās alianses grupas vārdā es aicinu Glonak Moran kundzi lūdzu. Merci, monsieur. Paldies, priekšstādātā kungs. Komisāra kungs, darbie kolēģi, esmu gandarīta, ka varu izteikt viedokli no sociāldemokrāta grupas puses par šo budžeta, par šīm budžeta pamatnostādēm.